un lai pieņemtu lēmumu, kā iet uz priekšu un kā 2014. gadā turpināt attīstīt sociālo uzņēmēju darbību. Grazie, komisāriju Barnie. Disku... Paldies komisāram Barnie kungam. Un līdz ar to debats ir beigušās. Balsojums notiks rītdien pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts ir kopējās debates par transporta līdzekļiem. Vīma Vande Kampa ziņojums divu vai trīs riteņu transporta līdzekļu un kvadraciklu tipu apstiprinājumu un šo transporta līdzekļu tirgus uzraudzību, kā arī pancērī ziņojums lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu apstiprināšanu. Uz četrām minūtēm došu vārdu Vande Kampa kungam. Lūdzu, referenta kungs, jums vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji, labvakar Taģānī kungam. Uh, un visiem jūsu asistentiem. Priekšsēdājas kundze, prezidents kundze, šeit mums ir tehniskas dabas dokuments, kuram ir arī daudzu pielikumu, taču tas ir ļoti svarīgs iekšējiem tirgum. Runa ir ne tikai par tehniskajām prasībām, divu riteņu transporta līdzekļiem, bet arī par uzraudzību Un sākšu ar pirmo jautājumu ar šīm tehniskajām prasībām. Pēdējos divos gados mēs diskutējam par pieciem jautājumiem. Un šis jautājuma lokus ir arī aplūkots regulā. Pirmkārt, runa ir par uh, transporta līdzekļu kategorijām, lai tās būtu daudz skaidrākas. Mēs esam diskutējuši par visurgājējiem un atrisinājuši šeit esošās problēmas. Tad runājam par bremžu sistēmām, par pretbloķēšanas bremžu sistēmām. ABS un CBS tām ir jākļūst daudz drošākām. Un runājot par mazajiem skūteriem, būs pētījums par to, vai šeit var panākt lielāku efektivitāti vai nē. Vēl mēs aplūkojam arī emisijas prasības transporta līdzekļiem, jo šīs emisijas vēl ir diezgan lielas. Tāpat arī izpētījām ilgspējības jautājumus, proti par to, vai kāds transporta līdzeklis pēc pieciem gadiem ir tikpat drošs kā pēc viena gada. Tāpat arī aplūkojam apgaismojumu jautājumu. Priekšsata kundze ļoti svarīgi, ka tāda transporta līdzekļa, kas ir lēta un nāk no Ķīnas, Korejas, lai tie netiktu iekļauti Eiropas Savienības tirgū. Šeit runa nav par protekcionismu, bet gan par mūsu pilsoņu drošību. Un pirms turpināšu savu runu vēlos visiem dalībniekiem, kas piedalījās diskusijās, pateikties arī Dānijas prezidentūrai, kas intensīvi strādāš pie šī dokumenta, kā arī padomēm komisijai. Man ir arī pāris jautājumu komisāru kungam. Uh, sākumā par deleģētiem tiesību aktiem un par īstenošanas aktiem. Mēs eh, norunājām, ka ekonomikas nozarē tiks dots pietiekami ilgs laiks, lai īstenot šo jauno regulu, taču, ja šeit sārunas būs pārāk ilgas, tad jau nepaliks nekas pāri nozarē pielāgoties. Tādēļ es gribēju sagaidīt no komisāra solījumu, ka komisija ies uz priekšu ar deleģētajiem tiesību aktiem un īstenošanas aktiem, lai viss varētu noritēt tā, kā tas paredzēts. Otrais jautājums priekšstādās kundze ir runa par emisijas prasībām Eiro 5 2016. gadā. Komisija ir jāveic pētījums, un šeit runa ir par to, ka mēs vēlamies aplūkot ne tikai piesārņojumu, bet arī izmaksas. Un pēdējās dienās radās neskaidrība attiecībā uz elektro transporta līdzekļiem, elektroriteņiem, kuri netiek iekļauti šajā direktīvas piemērotības jomā, bet gan mašīnu direktīvā. Situācija ir jāpaliek tādai pašai, jo spēcīgi elektrotransporta līdzekļi tikai veicina lielākus un smagākus autonegadījumus. negadījumus Nu, ja, protams, vēlēsimies iekļaut šos transporta līdzekļus šajā direktīvā, tad varēsim to darīt vēlāk. Mums arī kontaktējamies ar brītu autobīļu ražotājiem, kur arī izteicās šeit kritiski, un ir ļoti labi, ja mēs ievērojam demokrātijas principus un ļaujam angļu ražotājiem mūs kritizēt. Es, ir iespējams veikt izmaiņas, taču ir, tam visam ir jānotiek tikai, lai uzlabotu situāciju. Paldies! Grazie, eh, quattro minūti all'onorevole. Liels paldies, tagad četras minūtes pancierī kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies 2010. gadā mēs uzsākām likumdošanas darbu pie šī jautājuma, un tas ir aizņēmis lielu daļu mūsu laika. Mēs esam gan politiskajā, gan tehniskajā ziņā strādājuši pie tā. Trīs gadus, trīs padomas prezidentūras pie tā ir strādājušas, un es domāju, ka rezultāts ir labs. Mums ir jāpasakās visiem, kas bija iesaistīti ēnu referentiem, Eiropas parlamenta sekretariātam. Uh, asistentiem un, protams, um, arī padomas un komisijas darbiniekiem. Mums ir panākta vienošanās pirmajā lasījumā, un es domāju, ka tas, uh, nu, tas ir ļoti būtisks fakts. Regulas mērķis ir uh, paredzēt saskaņots noteikums attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu izgatavošanu, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību un uh, vienlaikus, lai garantētu uh, dažādu kritēriju piemērošanu, kas uh, palielinās uh, darba drošības, kā arī uh, ceļu satiksmes dalībnieku drošību. 7a punktā 7. pantā ir noteikts vairākas prasības, tāpat arī 8. pantā pamatojoties uz veselības un drošības normām, un tas ir ārkārtīgi būtiski attiecībā uz uh, šiem operatoriem, jo, piemēram, daudzi cilvēki gūst dažādas ar elektrošoku saistītas ievainojumus. Mums ir uh, jāpaspēr solīts uz priekšu arī tad, kad runājam par tirgus uzraudzību un uh, transporta līdzekļu sistēmu komponenšu uzraudzību. Mums ir jāraugās, lai noteiktās prasības tiktu attiecīgi piemērotas. Regula dod um, savu pienesumu arī mūsu konkurētspējas celšanai, jo tas arī uzlabo caurskatāmību un samazina birokrātiju. Mēs esam runājam par bāzes direktīvām, te tiks aizstāts 24 pamatdirektīvas un aptuveni 35 saistītas grozījuma direktīvas. Un uh, Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Tāpat ir jāpanāk arī citi mērķi, kas varēs palīdzēt panākt labāk regulēt iekšējo tirgu un radīt līdzsvarot konkurēju konkurences vidi, tāpat tas arī palīdzēs nostiprināt šīs nozars attiesti, attīstību un palīdzēs attīstīties arī ražotājiem. Ļoti būtiski ir arī tie kompromisi, kas ir panākti attiecībā uz uh, politiskiem jautājumiem saistībā ar uh, sadarbību. Mēs esam sadarbojušies ļoti labi, un uh, tas mērķis ir tāds, ka mēs tagad varam nākt klajā ar regulāru priekšlikumu, kur atbalstīs parlaments. Paldies! Priekšsēdētāji! Liels prieks šodien būt šeit, jo šis likuma došanas ceļš bijis garš un sarežģīts. Tagad šķiet, viss iet uz beigām. Mēs te veidojam ļoti drošu tiesību aktu, un uh, man par to prieks, kad es um, gatavojos mm, kļūt par komisāru, manas uzklausīšanas laikā man tieši izvirzīja par priekšnosacījumu virzīt uz priekšu jautājumu par lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu apstiprināšanu, tā kā man prieks par šo vienošanos parlamentā. Sarunas tiešām bija garas. To Pandzēri kungs arī pasvītroja, bet rezultāts ir pozitīvs. Paldies abiem referentiem un ēnu referentiem. Šis kompromiss ir um, tapis pēc konstruktīvām diskusijām ar komisiju un uh, padomi. Gandrīz divus gadus turpinājās šīs diskusijas. Kā jau teicu, runa ir par tehniski sarežģītu tematu. Ar jauno regulu tiks labāks eh, pasargāta daba. Un arī mūsu pilsoņi. Tagad industrijā jau var sākt gatavoties, pārslēgties uz jaunu režīmu. Jaunais režims palīdzēs mazināt arī izmaksas, administratīvās un uzņēmumu izmaksas, tā kā pagaidām pārbaužu rezultāti bijuši ļoti pozitīvi, un šis ir nākamais solis, lai vienkāršotu likumdošanu vienotajā tirgu. Šādi mēs eh, vienoto tirgu arī spēsim labāk konsolidēt. Kā jau teica referenti, ar šo re, ar šīm divām regulām 40 direktīvas um, vairs nebūs spēkā. Tas tiešām ir daudz tiesību aktu, un es ļoti labi saprotu to, ko teica kolēģis Vanda Kamp. Mēs to neaizmirsīsim. Ir uzlabota arī konverģence starp abām apstiprināšanas sistēmām. Priekšsēdētājs Konzes uh, pieskāršos noteikumiem šajos tiesību aktos. Tagad mums ir noteikumi par uh, kopšanu un remontēšanu. Tagad noteikumi kļuvuši labāki un uh, uzņēmējiem draudzīgāki. Notiek arī labāka tirgus uzraudzība un tiek labāk klasificēti transporta līdzekļi. Mēs um, runājam par ATV, jeb visurgājēju tehniku. Mm, tagad eh, arī šai tehnikai ir jāpilda zināmas prasības. Arī ekoloģiskā situācija kļūst labāks, jo tiek nodrošināta labāka dabas aizsardzības. Neiedziļināšos detaļos, jo par to jau runāja referenti. Tie tikai daži punkti, Es varētu runāt ilgi, bet tagad padomu un parlaments nobalsoja par šiem priekšlikumiem ar ļoti labu rezultātu. Paldies par to parlamentam. Man prieks, ka es pats izpildēju savu pienākumu jūsu priekšā un pilsoņu priekšā. Ļoti labi, ka mums krīzes apstākļos ir izdevies pieņemt tik um, labus tiesību aktus. Paldies komisāram Tajānī. Un tagad uh, Terānu komitejas vārdā Zīla kungs. Paldies, priekšsēdētāja komisāra kundze. Vispirms es gribētu apsveikt referentu Vimu Vanda Kampu par uh, padoms un parlamentu panākto vienošanos. Transporta komitejā mēs uh, raudzījāmies uz šo priekšlikumu galvenokārt no ceļu satiksmes drošības aspektiem, tādēļ, ka Eiropas Savienībā pašgājā divratiņu transporta līdzekļu braucēji sastāv 16% no boj bojā gājušo kopējā skaita uz Eiropas Savienības ceļiem, un tāpēc es uzskatu, ka šis ir tāds visoptimālākais veids, kā nodrošināt atbilstošus ceļu uh, satiksmes drošības prasības šādiem transporta līdzekļiem. Tāpat es arī apsveicu to, ka bezceļa kvadrātcikli ir iekļaut šīs regulas kontekstā tādēļ, ka Tas bija viens no transporta komitejas priekšlikumiem. Tik tiešām šie kvadrcikli bieži vien tiek aprakstīti kā, kā tādi, kas tiek apvidos izmantoti, bet viņi piedalās ceļu satiksmē un tāpēc viņiem būtu jāatbilst šīm minimālajām prasībām. Kas attiec uz bremzēšanas sistēmām, transporta komiteja uzskata, ka ir jāpanāk, kā galvenā prioritāte ir jāpanāk maksimāls drošības līmenis. Uh, Ietekmes izvērtējumi ir pierādījuši, ka ABS un CBS bremzēšanas sistēmas gan var nodrošināt vislabākos bremzēšanas um, rādītājs visās bremzēšanas situācijās, un tāpēc to vajadzētu izmantot arī attiecībā uz mazjaudas motocikliem. Vispēcot, es arī apsveicu to, ka enduro un triāla motocikli ir iekļaut šīs regulas uh, aptvērumā. Paldies! Grazie, ora, la parola agli... Paldies! Un tagad dodu vārdu politisko grupu runātājiem. Sāksim ar tautas partijas grupu Gals Peltas kundzē. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu apsveikt referentus ar šo ziņojumu. Es domāju, ka darbs pie šiem dokumentiem ir bijis ļoti ilgs un te nozarē ir pievērsta attiecīga uzmanība, kas ir bijusi nepieciešama. Attiecībā uz šo transporta līdzekļu razo, ražošanu ir jābūt stingrām prasībām, bet mums ir arī jāņem vērā, ka šī nozara ir ārkārtīgi būtiska ekonomikā un nodarbinātībā. 90% no, raž, no saražotiem šādiem transporta līdzekļiem Eiropas Savienībā tiek saražotas uh, maza uh, lielajos uh, uzņēmumos. Es domāju, ka Ir zināmas problēmas, kas ir eh, bijušas saistītas tieši ar regulējumu. Ir bijušas dažādas eh, normas un direktīvas, piemēram, saistībā ar vidas aizsardzības normām, kas tika eh, izstrādāts 2006. gadā. Eiropas komisija ir ierosinājusi tālāk progresu lai tuvākajos gados soli pa solim mēs ieviestu jaunu Eiropas Savienības likumdošanu šajā jomā. Referenta eh, šajās, šajā ziņojumā ir runāts arī par ceļu satiksmes drošību, lai uzlabotu motociklu drošību, un tā ir daļa no Eiropas Savienības strateģiskajiem mērķiem, un tāpēc ir ļoti būtiski pietiekam lielu vērību piegriezties šim jautājumam, lai radītu tādu būtisku pievienoto vērtību. Uh, Lai pabeigtu darbu pie iekšējā tirgus, mums ir nepieciešams labāks regulējums tehniskajos aspektos un tāpat arī pilna piekļuve informācijai par transporta līdzekļu remontu. Un tāpat ir nepieciešams arī nodrošināt reālu konkurenci informācijas un uh, remonta pakalpojumu jomā. Runājot par ražotāju internetu mājaslapām, ir ļoti būtiski īstenot uh, tehniskās prasības un uh, mērķu pasākumus, kas eh, nodrošinātu labu piekļuvu tāpat arī mazajām un vidējiem uzņēmiem. Pašreizējā situācijā tas ir ļoti būtiski. Ziņojumā ir ārkārtīgi daudz pozitīvu iezīmju, taču tur ir arī pieminēti vairāki trūkumi attiecībā uz tirgus uzraudzības pasākumiem. Tāpat ir norādīts ka ir nepieciešama efektīvāka sistēma. Ir pieminēts, ka ir uh, tipa apstiprinājuma prasības, tātad jebkuram, jebkuram attiecībā uz jebkuru transporta līdzekļu sastāvdaļu būs uh, zināms instrukcijas. Mēs zinām, ka šāds apstiprinājuma prasības uzlabos situāciju un tiks izmantots sinerģijas nākotnē. Referents līdz ar to paveic ļoti labu darbu un es gribētu viņu ar to apsveikt. Nākotnē mums ir jāstrādā pie tā, lai panāktu nosprāstos mērķus, kas ir iekļauts šajā ziņojumā un uh, lai īstenot šos te noteikumus un šo likumdošanu. Paldies! Grācie pie! Paldies! Un tagad sociālistu un demokrātu grupas vārdā dodu vārdu Vēstfēls kundzei. Četra pusminūtes lūdzu. Frau Präsidentin, Herr Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, cienījamie kolēģi, kas lēni nāk, tas labi nāk, tā varētu teikt. Šis ziņojums par L kategorijas transporta līdzekļu tikko apstiprinājumiem ir ļoti labs ziņojums. Kopumā darbs ilga ilgāk nekā visi to domāja un kā visi to cerēja. Bija ļoti daudz sarežģītu punktu, nekā mēs to būtu vēlējušies. Taču šeit es vēlos sirsnīgi pateikties referentam Vandarkampa kungam par labo un sadarbību. Kopīgi mēs sarunās ar dalību valstīm esam spējuši panākt ļoti daudz kā savas politiskās grupas referente ieteiktu atbalstīt šo ziņojumu. Taču šis ziņojums varēja kļūt vēl labāks, un ar to es domāju to, ka tas varē, nozīmētu lielāku drošību. Sociāldemokrātiem drošības jautājums, tostarp arī ne tikai transporta līdzekļu drošības, bet arī Šoferu drošības jautājums bija viens no galvenajiem. Īpaši tas attiecas uz motorolleru un motociklu vadītājiem. Negadījumu skaits šajā jomā jau gadiem ir konstants. Principā nāvs gadījumu skaits samazinās Eiropā auto negadījumos, taču tas neatiecas uz moto braucējiem. un šīs jomas uzlabošana man ir ļoti tuva lieta. Mans mērķis ir mazāk bojāgājušo uz Eiropas Savienības ceļiem. Ik viens bojāgājušais ir par vienu par daudz. Šeit mums ļoti intensīvi jāstrādā. Un tas, ka to var panākt, izmantojot efektīvas sistēmas, izmantojot pretbloķēšanas, bremzēšanas sistēmas, uh, tas ir iespējams. Esmu par to pārliecināta, tāpat kā par izmaksu efektivitāti. Tā nav patiesība, ka šīs ABS sistēmas ir pārāk dārgas. Taču mēs esam panākuši to, ka kopš 2016. gada visi jaunie un no 2017. gada visi jau esošie motociklu transporta līdzekļi no 120 kubikmetriem uh, tiks obligāti aprīkot ar šīm ABS sistēmām. Runājot par motorolleriem, mēs panācām to, ka tie tiks aprīkoti vai no ar ABS vai ar CBS. Šeit, diemžēl, jāatzīst, ka mēs nesam panākuši uzlabojumu attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Es būtu vēlējusies ko vairāk, taču komisija un dalība valstis, nu, tā uzmanīgi sakot, ļoti grūti virzījās šajā jautājumā, taču mēs panācām to, ka 2019. gadā tiks prezentēts ziņojums. Šeit būs iekļaut, jābūt iekļautiem datiem par uh, statistiku par satiksmes negadījumiem un arī attiecīgs pētījums par ABS sistēmām motoroleriem, motociklistiem. Uh, arī padomu piedalās šajā darbā un pamatojoties uz šo ziņojumu, tad komisijai vajadzētu pārdomāt obligātu ABS sistēmu ieviešanu motoroleriem. Jūs varat redzēt, ka šis jautājums vēl būs ļoti aktīvs arī nākotnē, un tādēļ mēs nu, kopš 2019. gada centīsimies novērst šos trūkums tiesiskajā regulējumā. Es esmu pārliecināta, ka statistikas dati pierādīs manis teikto, un es ceru, ka šī diena ir ļoti veiksmīga to divu riteņu transporta līdzekļiem Eiropā, un ka nākotnē būs daudz rožaināk. Paldies, paldies! No liberāļiem Manders kungs, trīs minūtes lūdzu. Dank u, voorzitter. Ik wil ook... Liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties kolēģiem Vanderkampam. Kampam par labo sadarbību, un šīs ir divas no svarīgākajām regulām, lai stiprinātu iekšējo tirgu. Mums ir nodrošināta labāka drošība, vides aizsardzība, skaidrība patērētājiem un arī mazāk noteikumu, ko es arī vienmēr atbalstu. Šis bija īpaši tehnisks dokuments, tiešām ļoti tehnisks, un es uh, jutos kā tehnokrāts. Taču ir ļoti būtiski nodrošināt drošību, un es jūtos vairāk kā mehāniķis nekā politiķis strādājot pie šī dokumenta. Es būtu vēlējies daudz plašāku politisko dim dimensiju šajā ziņojumā priekšētājs kundze. Piemēram, mēs uh, vēlējamies ieviest baterijas elektrotransporta līdzekļiem, mēs vēlamies uh, stimulēt inovācijos, vai tas viss tiek ierakstīts tipa apstiprinājumos, vai mēs vēlamies vairāk drošības, jā vai nē un kā mēs varam ierobežot kopētus uh, produktus un sliktus produktus, vai mēs vēlamies, lai mūsu transporta līdzekļi ražot Eiropas Savienībā, vai mēs ļaujam citiem ražotājiem nokļūt tirgu un kā mēs varam cīnīties pret negodīgu konkurenci. Es zinu, ka tiek uh, izmantoti gan traktori ar piekabēm, gan uh, kravas automobīļi, kuriem ir nepieciešami daudz stingrāki tīpa apstiprinājuma noteikumi. Un jautājums vēl ir par to, cik droši ir šie jautājumi. Es gribētu, lai mums būtu minimālās prasības Eiropas Savienībā attiecībā uz drošību. Un arī, lai vadītāji tiktu informēti un izglītoti par šiem prasībām. Uh, prece arvien vairāk tiek uzlabota, tehniskās lietas mainās, taču tam nav gatavi paši vadītāji. Manuprāt, darba rezultāts ir ļoti labs, esmu apmierināts un savai politiskai grupai ieteikšu balsot par šo ziņojumu, taču nākotnē tiešām vēlētos, lai šie dokumenti tiktu aplūkoti daudz politiskākā līmenī, lai pilsoņi ārpus šī nama arī būtu ieinteresēti šajā darbā. Manuprāt, mums izdosies to panākt. Paldies jums un ceru, ka rītdien būs ļoti daudz atbalstītāju šiem dokumentiem. Paldies! Paldies! No ECR grupas Hārbārkungs divas minūtes. Well, thank you very much, man. Nu, paldies, priekšsēdētājs kundze. Komitejas priekšsēdētājs, tad ne tikai komitejas priekšsēdētājs es esmu, bet es vadīju arī samierināšanās komiteju un aktīvi piedalījos um, darbā pie šī priekšlikuma. Paldies referentiem par to, ka gājus priekš tik uzcītīgi. Šie abi dosie ir ārkārtīgi būtiski. Industrijai, arī mēs uh, bija domas tos politizēt, bet um, īpaši runājot par motocikliem, ļoti labi ka te parādās dabas un drošības aspekti, kas tiek virzīti priekšā. Turklāt labi, ka arī trīs eh, un četriteņu tehnika šeit ir iekļauta. Tā kļūst eh, aizvien svarīgāka arī attiecībā uz emisiju samazināšanu. Ļoti labi, ka tā ir uzņemta regulā. Paldies kolēģiem! kas parūpējas par to, mm, ka grozī, grozījumi ir pieņemti un mums ir e, ļoti racionāla ieviešanas metode. Par lauksaimniecības traktoriem mm, te mēs arī strīdējāmies, bet tagad arī šī lauksaimniecības tehnika ir iekļauta un uz to agrāk attiecās um, daudzi tiesība akti, kas bija sadrumstalot, bet tagad mums ir vienota uh, tipa apstiprināšanas procedūra, un tas palīdzēs maziem ražotājiem. Turklāt mēs runājam par uh, ātrākiem traktoriem, un uh, arī tie te būs iekļauti. Mm, turklāt mums ir viegla četriteņu tehnika gan lauksaimniecības izmantošanai, gan citveida izmantošanai. Uh, kas te tiek iekļauta. Šķiet, ka komitejas ir lieliski pastrādājušās. Protams, nav pabeigts darbs. Notiks vēl atkārtot izskatīšana, delģētie akti to pieprasa. Mums jāpārliecinās, ka īstenošana notiks attiecīgi un tiešām pilsoņu interesēs. Paldies. Un FD grupas vārdā Baftonkungs. Divi ar pus minūtes. Paldies. Mēs te runājām par 18. panta pamatojumu, kas eh, pagaidām nesniedz pietiekamu eh, drošības un eh, vides aizsardzības Uh, pamatojumu. Mēs um, neatrisinājām jautājumu par licencēm tādai tehnikai, kur um, jaudība ir 48. 48 zirgspēki. Mums jāpadomā, kā tas nākotnē ietekmēs nelielus ražotājus, kā viņi attaisnos pašizmaksas ražojot līdzīgu tehniku. IMCO komitejā jau septembrī sāka skatīt šo tekstu, bet teksts nebija pieejams pilnā apjomā līdz uh, šim pašam rītam, starp citu. Tas, par ko runāja parlaments, līdz šodienai tas nebija publiski pieejams un nebija pieejams visās valodās. Līdz ar to te trūkst caurskatāmības un likumdošanas process nav demokrātisks, ņemot vērā, ka jābalso jau rīt. Komisija atsaucās uz budžeta ierobežojumiem un ņemot to visu vērā, es aicinu ievērot demokrātisko procedūru un atlikt balsošanu līdz brīdim, kamēr viss tiks ievērots. Paldies, un tagad govārdā Ehenina kundze. Reglementé en même temps, on en finit par rendre la réglementation. Kungs. Paldies. Es uh, neredzu, kā mopēdi motocikli, kvadricikli, traktori, kā tas viss var būt vienā kategorijā. Līdz ar to ļoti nepieciešami veidot šeit apakškategorijas. Es teiktu, ka šī mini tehnika ļoti drīz kļūs par um, īstu murgu mums visiem, jo mēs vienkārši nevarēsim to nekādā veidā klasificēt. Turklāt, ja šī tehnika ir ražota, ir tā tehnika, kas ražotā valstīs, kas eh, nekad neatbildīs Eiropas eh, standartiem. Uh, Man šķiet, ka ņemot vērā negadījumu skaitu, kas notiek Francijā, mums vēl vairāk spēku jāvelta tieši drošībai. Mums uh, jāpārliecinās, ka vadītāji ievēro noteikumus un ka tehnika atbilst visiem drošības standartiem. Pirmais, kas mums jādara, mums jāaizliedz visa importi, kas nāk no valstīm, kas neievēro mūsu drošības standartus. Paldies, un tagad citi runātāji. Vispirms došu vārdu Mičelkungam trīs minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji, paldies. Es gribētu pateikties referentiem Vendekāmpa kungam un Pancerī kungam par šiem ziņojumiem. Es gribētu izmantot uh, šo iespēju, ka klāt ir komisijas pārstāvi lai paustu bažas par dažiem drošības prasību aspektiem, kas ir iestrādāti šajā pakotnē, kas um, nāca klajā šā gada jūlijā. Iepriekš tikai uh, četru veidu transporta līdzekļiem bija jāaiziet šī te ikgadējā pārbauda, bet tagad tas pats attieksies arī uz uh, divu un, un trīs riteņu arī uz skūteriem. Es gribētu norādīt, ka gadā pētījumā, kur līdzfinansēja Eiropas komisija, tikai 1% no nelaimes gadījumiem, kuru izraisa um, motocikli, ir saistīti ar to, ka tie neatbilst tehniskām prasībām. Tas ir būtiski ņemot vērā drošības prasības izvērtējums, um, ir jāvērtē arī uh, valstu gūtā pieredze, ja, piemēram, mēs ņemsim Nīderlandu par piemēru, tad viņiem ir viens no zemākajiem motociklu negadījumu skaitiem Eiropas Savienībā. Un Zviedrija ir vienīgā valsts Skandināvijā, kur uh, periodiski tiek pieprasīts skūteriem veikt šādu te tehnisko apskati. Uh, 2004. gadā kārtība mainījās, un tagad šādi testi ir reizi divos gados. Un viens no iemesliem ir tāds, ka nebija tik nepieciešamības tik bieži iziet šo te tehnisko apskatu skūtriem, un šis lēmums nekādu nav negatīvi ietekmējis Zviedrijas motociklu negadījumu statistiku. Pri, šis priekšlikums uh, uz, palielinās uh, izmaksas par vairāk, par 1,2 miljoniem eiro, un līdz ar to visiem motocikliem būs um, jāaiziet šīs tehniskās apskatas biežāk. Mums ir jāīsteno tāda līdzsvarota pieeja, tīpašajos grūtajos brīžos, kad, kad mūsu iedzīvotājiem liekas izmaksas varbūt ar ļoti graujošu ietekmi. Mums ir, protams, jāizstrādā tehniskās prasības. Uh, taču um, jāraugās, ka, lai mūsu likumdošana arī būtu solis pareizajā virzienā un lai mūsu, lai notiktu iekšējā harmonizācija, taču ir nepieciešams harmonizēt politiku visā Eiropas Savienībā, bet tikai tajos gadījumos, kur tas tik tiešām nesīs būtisku labumu. Paldies! Grācija un uri. Paldies, tikā kundz trīs minūtes, lūdzu. Paldies! lai, istra, lai strādātu pie kopē, izstrādāt kopējo tirgu, mums ir nepieciešams aizstāt tīpa apstiprinājumu prasības visā Eiropas Savienības tirgu, lai vienkāršot juridisko ietvaru un nodrošinātu drošību, un tāpat arī darba drošību un vidas drošību, mums ir jāharmonizē vidas prasības, kas tiek piemērotas attiecībā uz dzinējiem. Ir jāpatur prātā gan lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļi, gan kvadracikli. Ir jānodrošina ceļu satiksmes drošība, jāpaturprāt arī jaunās tehnoloģijas un jānodrošina labāk tirgus uzraudzība. Uh, regulējums attiecībā uz tipu apstiprinājumu prasībām uh, lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļiem nedrīkstētu skart uh, vai ietekmēt nacionālos noteikumus. Ir specifisks prasības attiecībā uz vadītāju apliecībām, uz uh, ātrumu ierobežojumiem un ir dažādi citi pasākumi attiecībā uz konkrētiem ceļu posmiem, lai uzlabotu iekšējā tirgus darbību, tīpaši uh, brīvu personu un pakalpojumu apritim, ir nepieciešams nodrošināt neierobežot pieeju remontu un uzturēšanas pakalpojumiem un jāievieš noteikti standarti attiecībā uz to, kāda informācija ir sniedzama tirgū. Būtu jānodrošina tehniskās specifikācijas un to pieeja interneta mājaslapās, kuras uztur šie te ražotāji. Regulējums attiecībā uz mopēdiem un citiem divriteņu transporta līdzekļiem ir ļoti būtisks. Vienmēr, kad rodas problēmas ar um, kādām uh, rezervas daļām vai produktiem kopumā, ja tie neatbilst noteikumiem un neatbilst tipa apstiprinājuma prasībām, tad ir jānodrošina, ka šie produkti tirgū nenonāks un ka šāds transporta līdzeklis ar šādiem trūkumiem netiks reģistrēts. Paldies! Grazie, honorevole! Paldies! Māners kundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungi! kundze. Pirmkārt, es gribētu apsveikt referentu par šo lielisko ziņojumu. Lai iekšējais tirgus varētu labi darboties, ir ļoti būtiski, lai mums būtu harmonizētas tīpa apstiprinājuma prasības attiecībā uz Eiropas Savienības tirgu. Tas ietekmēs traktoru ražotājs, jo savstarpēja tipa apstiprinājuma atzīšana dos ievērojam labumu. Piemēram, mežsaimniecības un lauksaimniecības eh, transporta. Lauksaimniecības nozarēm ir ļoti būtiska loma un pastāv dažādi riski, tāpat saistībā ar darba drošību. Un eh, līdz ar to drošības aspekts šeit ir ārkārtīgi būtisks. Droši, drošas mašīnas ir ļoti būtisks aspekts, lai nodrošinātu šo te uh, darba drošību. Un tāpēc tipa apstiprinājuma prasībām ir jābūt vienotām, lai nodrošinātu, ka visiem ir pieejams drošs aprīkojums. Tiem, kas nu, darbojas lauksaimniecības un meža saimniecības nozarē, protams, ir zinām, elastība arī nepieciešama nacionālajiem regulētājiem un būtu labi, lai mazajiem ražotājiem būtu iespēja iegūt kaut kādu uh, dalībvalsts līmeņa apstiprinājumu, jo, protams, situācijas dalībvalstīs atšķiras. Kas attiec uz maksimālo braukšanas ātrumu, šeit ir arī būtiski, lai būtu iespēja to regulēt nacionālā līmenī. Paldies! Grācie, honorevole Rūs. Lielas paldies! Rosīkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sākumā vēlos pateikties abiem referentiem, īpaši Pancerī kungam. Viņš uh, strādāja ļoti labi diskusijās mm, mēs diskutējām par ļoti tehniskiem jautājumiem, tīpa apstiprināja mešanniecības lauksaimniecības transporta līdzekļiem un divu un trīs riteņu transporta līdzekļi. Diskusijās kopā ar komisiju un padomu esam guvuši kompromisu un gandrīz vienbalsīgu balsojumu. Runa ir par pašreizējo tiesisko normu vienkāršošanu, samazināt administratīvo slodzi, uzlabot vidas un drošību. Runājot tieši par uh, lauksainiecības un mešanīcības transporta līdzakļiem, izējas punkts bija tas, ka tie noteikti ir neliels skaits transporta līdzakļu, tādēļ tos nevajadzētu pārslokot ar dažādiem vidas un tehniskiem prasījumiem. Uh, mēs arī vienojāmies par kvadratcikliem, kas tika iedalīti divās uh, kategorijās. Vieni, kas tiek izmantot sporta vajadzībām, un otru, kas tiek izmantot vai nu lauks, la, mešsaimniecībā vai privātai lietošanai. Un ja tie izmantoti lauks mežsaimniecībā, tad tos ir jāatšķir no parastajiem transporta līdzekļiem, un mēs vienojamies ar ražotājiem par to, uh, ka tieks nodrošināta informācija par šo transporta līdzekļu tehnisko apkopu un remontiem darbiem. Galvenais bija arī vidas prasības, nedrīkst pieprasīt pārāk lielas prasības ražotājiem, ja šie transporta līdzekļi aizņem tikai 3% no kopīgiem transporta līdzekļiem uz ceļiem, taču tie tāpat ietekmē emisiju daudzumu ceļos ražotāji jau pārāk ilgi gaida skaidrākus un vienkāršākus noteikumus, un tādēļ es atbalstīšu šo direktīvu. Paldies, paldies, Higgins kungs, trīs minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir jāsaka, es esmu ļoti apmierināts ar darbu, kuru ir uh, paveicis referents Vanda Kampa kungs. Arī Vims pats ir eh, motobraucējs, un man šķiet, ka tas ir būtiski arī runājot par šo ziņojumu. Kā tautas partijas grupas ēnu referents, es esmu saņēmis daudzus ēpastus no Eiropas motobraucējiem, un man šķiet, ka Vanda Kampa kungam ir izdevies eh, tādu ļoti labu līdzsvaru atrast. Uh, Bet mēs nedrīkstētu aizmirst, ka viens no šī parlamenta galvenajiem mērķiem ir nodrošināt ceļu satiksmes drošību. Es esmu īpaši gandarīts par to, ka liels uzsvers ir likts uz ABS un CBS bremzēšanas sistēmām, kā arī uz to, ka būs prasība nodrošināt, ka, ka motocikliem ir nemitīgi ieslēgts šīs gaismas. Mēs ļoti labi zinām, ka uh, motobraucēji astoņas reizes biežāk no, nonāk satiksmes negadījumos salīdzinājumā ar citiem satiksmes dalībniekiem, un es ļoti ceru, ka motociklisti spēs izprast, kāpēc šīs regulējums ir tik ļoti būtisks viņiem pašiem. Es esmu ļoti gandarīts, ka norisinājās tāds auglīgs trialogs starp padomi, komisiju un Vanda Kampa kunga Eiropas parlamenta vārdā. Un, eh, lai gan dažkārt saruna progress bija ļoti lēns, tad jāsaka, tagad mūsu rīcībā ir ļoti piemērots, piemērot risinājumi. Mums kā Eiropiešiem ir jāstrādā visiem kopā, lai garantētu, ka mēs varam samazināt nāvs gadījumu skaitu negadījumos uz mūsu ceļiem. Runājot par otru ziņojumu, par Dzerīkungu ziņojumu, kurā ir runa par uh, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoriem. Uh, Es esmu apmierināts ar to, ka referentam ir izdevies panākt labu līdzsvaru, lai izvairītos no pārmērīgas birokrātijas. Manā skatījumā šis ziņojums ir efektīvs, ja mēs runājam par vidi un kopējo tirgu, kā arī uz pārobežu tirdzniecību ar traktoriem. Priekšsēdētāji, es tik tiešām no visas sirds ceru, ka tas palīdzēs izveidot konkrēt spējīgu traktoru tirgu Eiropas Savienībā. Paldies! Urā! Jā, paldies! Tagad mēs sāksim brīvo mikrofonu. Bazešu kundze sāks. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ceļu negadījumu skaits ar motociklistiem ir pārāk liels, un tas nozīmē, tas ir jāsamazina ja šiem braucējiem risks ir daudz augstāks salīdzinot ar automobiļu vadītājiem. Tāpēc ir nepieciešams attiecīgs ietvars, um, jādomā īpaši par tirgus uzraudzību un ekoloģiskiem aspektiem un blakus drošībai. Šādi uzlabosim iekšējo tirgu un palīdzēsim pilsoņiem. Un tikai tā mums var būt labāka pilsētvidas mobilitāte, kas būs arī zaļa. Un šķiet, inovācijām te ir īpaša loma. Lai mums būtu labāka tirgus uzraudzība, mums jāuzņemas saistošas, um, saistošie mērķi. Paldies, un nākamā runātāja. Prendekastas kundze, paldies kolēģi. Kompromiss, kas ir panākts, eh, dos mums tādu skaidrāku juridisko ietveru. Šie drošības standarti, kas ir uzlabot, būs ļoti būtiski attiecībā uz mūsu ceļiem, jo šobrīd eh, divriteņu transporta līdzekļu braucēji mm, bojāju skaits ir, ir ļoti neproporcionāls. Šā gada sākumā es lūdzu komisijai sniegt man detalizētu informāciju par uh, par bremzēšanas sistēmām un uh, īrijas transporta ministrijas uh, dati liecina, ka 80, ka, ka ir ļoti bieži negadījumi tiek iz, izraisīti tieši tāpēc, ka nav adekvāta bremzēšanas sistēma. Bet, ja mums dati būtu pieejami, tad man nebūtu vajadzējis komisijai pieprasīt papildus datus, un tāpēc es gribētu vēlreiz komisijai lūgt no šos datus sniegt, lai es varētu sniegt saviem vēlētājiem šo informāciju, kas ir ļoti būtiska attiecībā uz ceļu satiksmes drošības garantēšanu. Paldies! Paldies, Čurneski kungs! Priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs kolēģi. Mums šodien notiek uh, vakars veltīts uh, Itālijai. Mums ir uh, priekšsēdētāji no Itālijas un komisārs no Itālijas. Un um, man prieks uh, šai vidē izteikties pārstāvot transporta komiteju. Arī diskusijas man šķiet ārkārtīgi būtiskas. Lieta tāda, ka ar likumu nevar visu regulēt, un es esmu pār, um, es esmu pret, atvainojot, pārregulēšanu. Bet dažreiz eh, noteikumi, stingrāk noteikumi tomēr ir nepieciešami, jo pārāk bieži mirst cilvēki, arī polijā. Tepat mums ir kolēģis, kas gandrīz eh, gāja bojā satiksmes negadījumā ar motociklu, un žēl, ka viņš tieši tagad nav klāt, citādi viņš varētu apstiprināt mans vārdus, bet šis priekšlikums mums visiem līdz ar to ļoti būtisks. Paškas kungs, lūdzu. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisār. Lielas paldies, priekšsēdētāji, komisār kungs. Uh, normu vienkāršošanu attiecībā uz tipu apstiprinājumiem un attiecībā uz uh, divu, trīs un četritaņu transporta līdzekļiem. Šīs ziņas ir ļoti labas šo transporta līdzekļu vadītājiem. Ja tas nesarežģīs šo transporta līdzekļu vadīšanu, taču ražotājiem mēs radīsim problēmas, lai varētu īstenot ABS sistēmu ieviešanu. Uh, Tas viss noteikti ietekmēs procesus un sadārdzinās ražotājiem izmaksas. Esmu pārliecināts, ka drošība un vides aizsardzības prasības noteikti attaisnos šo izmaksu pieaugumu, un es ceru, ka pilsoņi to arī sapratīs. Paldies! Paldies! Ja nav citu runātāju, tad dodu vārdu Taģānī kungam lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, liels paldies! Manders kungs, jūs uh, pieminējāt vienu problēmu. Šķiet, ka šo diskusiju vajadzētu vēst uh, auto remontu darbnīcā, taču tas tā nav. Mēs esam panākuši svarīgs politisks rezultāts pieņemot šīs divas direktīvas regulas. Pirmkārt, eh, šie ir noteikumi, kas nodrošinās labāku ceļu satiksmes drošību, tas attiecas mūsu pilsoņu drošību, tas attiecas uz noteikumiem, kas vienkāršos likumdošanu Tas ir arī ļoti būtisks panākums visiem pilsoņiem. Šeit runa ir arī par vides aizsardzību un par palīdzību MVU un arī lieliem uzņēmumiem, kas nodarbojas transporta līdzakļu nozarē. saistībā ar MVU īpaši vēlos pieminēt Gailas Peltskundas teikto proti attiecībā uz tipu apstiprinājumiem mums ir vieglie transporta līdzekļi un uh, lauksaimniecības un meža saimniecības tehniku. Šis ir politisks panākums. Tehnika, tehniskā attīstība iet uz priekšu arvien ātrāk un īpaši tas attiecas uz Eiropas Savienības nozaru. Šeit mums ir jāiet vienā solī. Uh, un, manuprāt, šoreiz mums izdevās. Runa ir par ļoti svarīgiem faktoriem, lai nozara būtu konkurētspējīga, lai mēs varētu ražot un ieviest tirgū daudz drošākus un vidas prasību ievērojošākus transporta līdzekļus. Tas ir ļoti svarīgi arī mūsu pilsoņiem. Hermanders kungs vairs nav šeit, taču runāt par tirgus uzraudzību un aizsardzību pret viltojumiem. Uh, vēlos teikt, ka esmu ļoti ieinteresēts pašreizējā tiesvedībā Milānā par viltojumiem. Šeit komisija iesaistās ne tikai rotaļlietu nozarē, bet arī transporta līdzekļu nozarē. Atgādinu to, ka komisijas teksts tika pieņemts komisijā kārs 21, un šeit pastāv pienākums, ka tiek nodrošināta tirgus uzraudzība, lai tiktu apkaroti viltojumi iekšējā tirgū. Es domāju, ka mēs panāksim tāds pašs rezultāts arī attiecībā uz šīm divām transporta līdzekļu kategorijām. Galvenais ir spēcināt tiesiskos tiesiskās normas ražotājiem, arī piegādātājiem. Un runājot par dalībvalstu tipa apstiprināšanas iestādēm un tirgus uzraudzību, arī šeit ir jāpanāk spēcīgāka iedarbība. Komisija, diemžēl, nav uh, pietiekam daudz laika, tādēļ mums ir jāpara, jāpaļaujās uz dalību valstīm par to, ka tirgū nenokļūst viltojumi. Vēlos pieminēt arī tirgus uzraudzības, eh, par tirgus uzraudzību saistīto jautājumu fórumu starp dalību valstīm un komisiju, kāds tiek paredzēts. Ir jāharmonizē arī tehniskie pakalpojumi tīpa apstiprinājumiem. Vēl ņēma vērā Pendergasts kundze teikto, mēs jums nosūtīsim visu informāciju, lai jūs varat savu informēt savu vēlēšanu iecirkni. Nu, diemžēl viņa jau ir projām, bet mēs noteikti kontaktēsimies. Mums ir ne tikai ietekmes novērtējums, bet arī visi citi eh, dokumenti, kurus jūs prasījāt. Vēlreiz vēlos izteikties abiem referen pateikties abiem referentiem. Uh, Es nevaru Vandarkām kungām uzdāvināt motociklu un uh, pancerī kungām traktoru, taču es domāju, ka tie cilvēki, kas vada šos transporta līdzekļus, būs pateicīgi šiem referentiem par paveikto darbu. Tādējādi viņu uh, ikdienas dzīve kļūs daudz vienkāršāk. Paldies, paldies, komisāra kungs. Tagad dod vārdu Vande Kampa kungam. Divas minūtes, lūdzu. Žie. Priekšsādātājs kundze, paldies. Un paldies arī komisāra kungam par atbildi. Paldies arī visiem kolēģiem, kuru gan nav vairs tik daudz zālē. Paldies par visiem komplimentiem un atbalstu šo pēdējo gadu laikā. Es uh, labi uh, uzklausīju to, ko teica komisārs un mēs noteikti ņemsim vērā šos īstenošanas termiņus, kuriem jāsagatavojas saulaicīgi, arī rūpniecībai. Es dzirdēju arī par ABS uh, sistēmām, par attiecīgu pētījumu, motorolderiem un uh, ka pēc rezultātu izpētīšanas uh, tas arī uh, tiks ieviests, tam tiks sagatavots arī attiecīgs laika grafiks. Man ir par to jautājums, kā tiks publiskota šī informācija? Es uzskatu, ja jau mēs visu vienkāršojam, par to ir jāpasaka sabiedrībai, un tas jāpadara pieejama sabiedrībai. Tad eh, atbildot Baftona kungam, nu, ja viņš piedalītos diskusijā, viņš arī ietekmētu šo diskusiju, bet es viņu šeit redzu pirmo reizi. Tātad žēl, ka tā. Es arī iegādājos eh, BMW Uh, motociklu pats un šādi samazināju par vienu Japānas motociklu skaitu mūsu tirgū. Pancērīkungam divas minūtes lūdzu. Pat mazāk nekā divas minūtes izteikšos. Es gribētu pateikties jums, pateikties kolēģiem un vicepriekšsēdētājiem Tajānī kungam par viņu vārdiem. Nav nozīmes tam, vai jūs man varat dāvināt motociklu vai traktoru. Es nedomāju, ka kas būtu vajadzīgs. Nu, laikam arī nekas vairāk man nav piebilstams. Debats ir parādījušas to, ka mums ir vienprātība attiecībā uz priekšlikumiem, regulējumam attiecībā uz lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļiem. Un es ceru, ka Tas eh, apliecināsies arī padoms līmenī, un ja tas tā būs, tad mēs būsim panākuši labu rezultātu. Paldies! Paldies! Līdz ar to mēs esam um, noslēguši kopīgās debatas. Balsojums notiks rīt 2012. Nākamā sanāksme sāksies rītdien, otrdien, un tā sāksies 18.30. Tālāk turpināsies līdz uh,